because I, I don't want to be. Uh, no, no, yeah, if I will not be the one. No, no, if I will be not the one. That's clear. And now I'm also playing Right? We will. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, Darbie kolēģi, dāmas un kungi, nous commençons. Sāksim darbu. Lūdzu, apsēdieties un pārtrauciet bloku sarunas. Jūs esat redzējuši mūsu sanāksmes darba kārtību. Tātad rīt cēlien sāksim ar koordinātoru sanāksmi. Referents mums eh, par to pastāstīs. Ja nekāda piezīme par darba kārtību nav, tad papildināšu eh, Kubuņūras papildināto rakstisko dokumentu informēšu komiteju un tos mūsu kolēģis, kur varbūt nezina, ka mūsu kolēģis Salvadors Garīga pagājušā nedēļa plenāras sesijas beigās uh, saslima un viņš trīs dienas pavadīja slimnīcā Strasbūrā, tagad viņš ir atkopies un budžeta komitejas vārdā gribu viņam novēlēt pilnīgu atveseļošanos un mūsu mūs vēlmiņu pēc iespējas drīzāk redzēt mūsu vidū. Mums ir arī mm, jāsaprot, ka klāt nebūs Giovanni Davija, viņš nosūtīja savus, uh, savu atvainošanos nabagā. Giovanni ir zaudējis māti un viņš uh, uz bēriem ir palicis savā valstī. Mēs budžeta komitejas vārdā nosūtām viņam līdzjūtību. Un līdz ar to sastais un septītais mūsu darba kārtības punkts ir pārlikti uz vēlāku laiku. Un tagad vēršos pie ietekmīgās tautas partijas, uh, aicinot kādu no šīs grupas viņu aizstāt, lai prezentētu 17. punktu, viņu 17. punktu par uh, trešo iedaļu komisiju. Varbūt kāds no viņa grupas to varētu izdarīt. Un darba kārtībai aicinu pielikt klāt vienu punktu, ko skatīsim pēcpusdienu. Eiropas Savienības tiesas sprieduma izskatīšanu, runa ir par spriedumu, par to iestādi, kam ir tiesības parakstīt igad budžetu. Penerā kungs ir budžeta komitejas rīcībā, un viņš mums šodien stāstīs uh, par šo spriedumu, kas acīm redzot nostājas parlamentu pusē. Domāju, ka Daži no jums atceras eh, šo, eh, šīs tiesiskās, eh, šos tiesiskos juridiskos strīdus, kas mums vēl pirms Romas līguma ir nostādījuši pretējās nometnēs. Labi, tad ja nekādu komentāru par darba kārtību nav, ļoti labi. Citi paziņojumi attiecas uz uh, mūsu informatīvo rakstu COVID News. Gribu jums informēt, ka 11. ieradīsies apmeklētāju grupa. To ir aicinājis Raimers Böge, pieņem, ka Raimers būs kopā ar viņiem. Un viņi ir Šlesvīgas Holštainas zemes organizācijas pārstāvi. Nu, 5. septembra protokols arī ir pieejams. Ja līdz šīs sanāks beigām nekāda iebilduma nebūs, tad pieņemsim, ka šis protokols ir apstiprināts. Tāpēc tūlīt pat aicinu jūs pāriet pie 5. darba kārtības punkta, proti mūsu līdzreferentes stāstīs par Eiropas Savienības 2014. finanšu gadu vispārējo budžetu Atgādināšu, ka Anne Jensene piedalās budžeta komitejas delegācijā, apmeklējot Viļņu līdz rīta cēlienu beigām viņi būs spiesti doties prom, tāpēc sāksim ar viņu. Pārējā budžeta komitejas delegācijas daļa vizītēja uz Viļņu, dosies prom mazliet vēlāk, lai varētu pilnīgi būt klāt mūsu sanāksmē. Tātad lūdzu vārds Annai. Paldies, priekšstādātāji. 2014. gada budžets ir taupības budžets tajā ziņā, ka pat komisijas piedāvātais budžets ir par 5-6% mazāks nekā šī gada budžets. Es domāju, tas ir galvenais izējas punkts kas mums ir skaidri jāapzinās un visiem jādara zināms. Mēs runājam par budžetu, kurš ir samazināts. Un samazinājums ataino to vienošanos, kas tika noslēgta par, jaungadu, par daudzgadu finanšu schēmu. Un tas attiec tātad uz budžetu ietvaru nākošajiem septiņiem gadiem. Tāda mēs esam piedzīvojuši daudz samazinājums no Eiropadoms puses savā izpratnē. Eiropadoma ir nākuši klējā ar savu priekšlikumu 2014. gada budžeta septembra sākumā. Samazinājumi nebija milzīgi salīdzinot ar, ar to, ko esam redzējuši agrāk 0,2%. Tā ir budžeta daļai, kas saistīta ar saistībām un tad ir iespēja slēgt jaunas līgumus, taču runājot par maksājumiem, kas ļoti interesē finanšu ministrus, proti tā nauda, kas tiem ir jāmaksā no sava budžeta, Eiropas senīšu budžeta, tur samazinājums ir par vienu procentu. Varbūt tas neizklausās pēc katastrofas, taču situācija tiem ir Baise, runājot par Eiropas Savienības iespēju sekt maksājumus, samaksāt rēķinus, izpildīt savas saistības. Un ar šo lietu mums vēl būs darīšana, kad runājam ar, par nākošās, nākošā gada budžetu un parlamentu izpratne, parlamentu lasību. Nedēļas nogali padal, pavadīja Skatot 1880 grozījumus, kas tika iesniegti padomes nostājai, 464 grozījumi no komitēm, 577 no politiskajām grupām un 842 no eh, deputātiem savā vārdā. Vispārējā tendence no specializētām kom no specializēto komiteju un grupu puses ir tā, ka tās atjauno Eiropas komisijas budžetu, nu, budžetu projektu. Ir daži izņēmumi dažās kategorijās, kuru komitejas uzskata, ka samazinājumi ir pieņemami. Un ir e, daudzas vietas, kur komitejas un grupas piedāvā lielākus skaitļus nekā komisija ir paredzējusi. Mēs esam apsprieduši šo situāciju grupu starpā, lai rastu mūsu stratēģiju, un es domāju, ka mēs tuvojamies kopīgas nostādnes izstrādē, kaut arī daži jautājumi vēl ir apspriežami. Vispirms runāšu par maksājumiem, kur bija vislielākie samazinājumi no Eiropa padomas puses. Mums jau problēma ir jau šogad, ka pietiekoši daudz līdzekļu nebija pieejami, lai Eiropas Savienība maksātu savus rēķinus. Un galvenā problēma, protams, ir saistīta ar struktūrālajiem fondiem. Jo tie projekti, kas ir struktūra fondu pārziņā, eh, tiltu ceļu izbūve, pārēc daudzus gadus, un vienā gadā ir iespēja noslēgt līgumus, veikt darbs, un tad vēlākā laikā ienāk rēķini, un tad pēc ilgāka perioda ar vien, kā mums ir Eiropas saimnībā pieņemts, vairāk rēķini pienāk. Un tad ir tā savādā situācija, ka finanšu ministrs pēc sava solījuma Polijai, Rumānijai, citām valstīm vai reģioniem viņi varētu sākt eh, projektus. Kad ienāk rēķini, viņi saka, mēs nevēlamies maksāt. Un viņi apšauba komisijas aplēses, un viņi izvirza politisko skaitļus viņu prasību nepieciešamībām, vajadzībām. Mums uh, bija uh, grūti panākt, lai padome maksātu savus rēķinus šogad, ko tā ir samaksājusi. Uh, un grozījuma budžets ir 1,2 miljārdi eiro. Mums vēl ar vienu 3,9 miljārdi eiro par šo summu vēl jāpieņem padomēji lēmums, lai uh, aizpildītu to trūkumu, kas ir šī gada budžetā. Taču te lēmums jāpieņem kvalificētēm vairākumam. Ja iesim tālāk par to, tad padomē ir nepieciešama vienbalsība, taču mēs skaidri zinām, ka pastāv dalībvalsts, kas nekad tam nepiekritīs. Tāda ir situācija šogad. Un kāda tad tā gaidām nākošgad? Oficiāli Eiropas komisija mums apgalvo, ka ja nākošgad tiks saņemts, eh, saņemt visa formulī, eh, visa summa līdz daudzgad finanšu schēmas, tad eh, arī nebūs problēma ar to tiem līdzekļiem, kas pieprasīt šim gadam. Taču kulāros mēs eh, dzirdam, ka ir milzīgas summas, kuru pietrūkst. Es domāju, ka mums jāturpina vadīt sarunas ar komisiju, kāda ir īstenā aina, kādas ir īstenās summas. Un esmu ļoti gandarīta sacīt, ka Lietuvas prezidentūra, ar kuru vadīsim sarunas par šo jautājumu un ar kuru spriedīsim par budžetu, ir piekritus tam, ka būs darba grupa maksājumiem, lai secinātu, kāda ir īstenā summa. Un es domāju, tas vienkārši ļaus mums izpildīt tos solījumus, kurus uzņēmējs pirms daudziem gadiem. Rēķini ir jāapmaksā, es domāju, tā ir pareizā attieksme. Mēs koordinātoru starpā esam secinājuši, ka mums ir nepieciešama maksājuma stratēģija, lai vismaz nodrošinātu to, ka komisija saņems tos līdzekļus, to naudu, ko tā pieprasa. Protams, būtu jauki gūt eh, kopainu, lai varētu apgalvot, ka mēs samaksāsim visus rēķins, taču vismaz minimums mums jānodrošina par, tāpēc koordinātori ir runājuši par to, kā mēs varētu um, iet tālāk kā maksājumu budžeta projekta griezt. Un tad eh, līdzekļi būs piešķirti tām programmām, kuras noslēdzas, tām būs nepieciešama papildu likviditāte, vēl ar vienu turpinās diskusijas par to, kā mēs to īstenosim tehniski. Ir jaunā eh, rezerve paredzēta, kas varbūt mums varētu pieš, kas mums piešietu līdz 4 miljardiem eiro, taču eh, šī summa ir jāizmanto vēlāk. Vai tādā gadījumā mums tagad būtu jāizmanto elastības instruments? Par šīm lietām mums vēl jārunā, taču, domāju, ir vispārējais ieskats, uh, ka mums diskusijās jābūt ļoti nepiekāpīgiem saistībā ar maksājumiem, lai nodrošinātu to, ka Eiropas komisija var sekt rēķinus. Tad runājot par saistībām. Mums ir dažas problēmas ar visiem grozījumiem, kas ienāk. Viens A kategorijā un eh, ceturtajā kategorija. Ir galvenokārt par runu par ārlietu politikām. Politika. Mēs redzam, komitejas grupas deputāti varētu vēlēties, lai tiktu piešķirt, piešķirt plašāk līdzekļu nekā tie ir paredzēti stingrajā daudzgad finanšu schēmā, mm, par kur parlaments jau vienojās. Tātad budžeta komitejā Mēs vienojamies, ka mēs eh, paliekam pie jaunajiem spēles noteikumiem. Tātad es esmu izskatījis grozījums un secinājuši, ko mēs varam darīt. Pirmajā kategorijā runa ir par eh, pētījumu iepriekš maksājumu izmaksu, eh, izglītības Erasmus un inovācijas kosma programmas iepriekš maksāšanu par to bija vienošanās ar dalībvalstīm. Tā, nese, tā tas nebija padomes izpratnē, taču mēs zinām, ka komisija nāks klajā ar budžeta grozījumu šodien. Taču arī grupas un komitejas nāca klajā ar saviem priekšlikumiem šai kategorijai. Un tad ir frontloading, eh, sāk, iesāk, sāk, programmā, ko sākas eh, Ehm, tur eh, darbība notiek agrāk, līdz ar to aizkavēs eh, cits programmas. Tad ir enerģijas ehm, pozīcija ITER, bet jāskatās, kāds ir komisijas priekšlikums. Runājot par 1B kategoriju, ar to nav liels problēmas. Struktūrālie fondi, tur redzēsiet, viss ir jau sadalīts pa dalību valstīm. Būs problematisks jautājums par eh, trūcīgo personu fondu. Daudzas grupas vēlas eh, piedāvāt ko vairāk nekā komisijas priekšlikums. Un tad vēl arī jautājums par jaunatnes iniciatīvas frontloading un kā tad to maksās pēc tam bet tās ir galvenās problēmas 1B kategorijā. Runājot par lauksaimniecības politiku. Nav problēmu ar eh, robežu. Ir dažas vēlms izskanējušas no lauksaimniecības komitejas par eh, augļu piegādu skolā, ir arī dažas vēlms par uh, sagatavošanas eh, akcijām un um, pilotu projektiem, taču es nedomāju, ka ar šo kategoriju gaidāms problēmas. Un es varētu sacīt, ka arī attiecībā uz trešo kategoriju mēs palielinām summas salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumiem. Tas attiec uz kultūras programmām, uz iekšlietu un tieslietu programmām, uz veselības aizsardzības programmām programmām, un ir daudzas aģentūras, kas strādā šajā jomā. Tas, piemēram, attiec uz polici, eh, saistībā ar policiju vai bēgļiem, šiem jautājumiem vai ar veselību. Un te mēs atkal atgriežamies pie budžeta projekta un mazliet eh, tālāk Kad mēs skatām tās aģentūras, kurām piešķirs jaunas pilnvaras, tām ir, protams, vairāk uh, darāmā un, protams, arī nepieciešama plašāka resursa, lai to īstenot. Es varētu sacīt, ka arī trešā kategorija problēmas neizraisīs. Taču tad ir ārlietu politikas. Un te mēs redzam milzīgas problēmas, lai izpildītu manu kolēģu vēlmes. Attīstības komiteja uzskata, ka mums būtu vajadzīgs tāds pats budžets nabadzīgajām dalībvalstīm pagājušajā gadā, kāds tas bija, nākošajā gadā, kāds tas bija šogad. Tātad budžetam jābūt tādam pašam. Taču tā nav paredzēts daudzgad finanšu schēmā. Tur paredzēts ievērojams samazinājums. Tāda ir tā situācija. Es esmu izšķīrusies par atgriešanos pie komisijas skaitļiem. Dažās pozīcijās mēs. Uh, ejam augstāk, pieprasām augstāk, un tad mēs ņemam vērā attīstības komitejas vēlmi mainīt daļēji budžeta pozīciju uh, sadalījumu, kas tad ļautu labāk uzraudzīt, kā fondi līdzekļi ir sadalīti. Ārlietu komiteja arī lūdza mm, vairāk līdzekļu. Mm, mēs mēģināsim te panākt vairāk naudas. Te es skatījos uz politiskajām grupām, runa par divām lielajām politiskajām grupām. Abas ir bijušas uh, eh, pieticīgāks nekā AFET komiteja, un es domāju, mēs varam rast risinājumu kopā, lai eh, secinātu, kāds varētu būt risinājums Mm, līdz ar robežu būs tas, vai mēs eh, ejam virs griestiem vai zemtiem. Ir dažas grupas, kas uzskata, ka mums būtu jāiet augstāk par griestiem, izmantojot fleksibilitātes, ja elastības instrumenti. Ir dažas grupas, kas uzskata pretēji. Manā sākotnējā priekšlikumā bija paredzēts izmantot elastības instrumentu nelielai summai, tātad pārsniedzot griestus, un elastība tad eh, būtu paredzēts, lai palielinātu līdzekļus Palestīnai. Tur tad mēs palielinājām, ievirzām rezervē, jo mēs saprotam, ka uh, revīzijas palāta gatavo ziņojumu, kurā gaidāma liela kritika par fondu administrēšanu. Un tad mēs lūgsim, lai komisija ātri uz to atbildi, pirms mēs pieprasām, dodam zaļo gaismu lielākam līdzekļu apjomam. Tātad tas attiec uz ceturto kategoriju. Es esmu ļoti ievērojami samazinājusi attīstības komitejas un AFET komitejas vēl izvirzītos skaitļus. Ņemot vērā šo divu lielo komiteju prioritātes. Tad ir administratīvie izdevumi. Es gribētu sacīt, ka galvenais skaidrojums te gaidāms no Vomairas kundzes. Mums nepieciešama kopēja pieeja runājot par citu institūciju un komisijas budžetu. Taču, protams, lielākās grūtības šeit būs saistāms ar to, ka vēl nav beigusies lieta uh, tiesā par limitūdu, par algām un tiesa no tiesas nāk informācija, ka padome zaudēs, uh, tad gaidām kompensāciju, taču būs grūti, tad, ja līdzekļi nebūs pieejami. Jāskatās, kā mēs to risināsim. Un pēdējais, ko vēlos no savas puses minēt, ir saistīts ar aģentūrām. Aģentūra gadījumā mēs redzam, ka komisija ir savā veidā sākusi stratēģiju, uh, Uh, papildināt vienu aģentūru ar otru aģentūru, tā sakot, uh, dalot viņam iespējas. Un tad jāatrod šie 5%, par kuriem vienojamies starp institūcijiem. Mēs piekritam šiem samazinājumiem, ka tie attiec uz visiem. Un tas tad ataino to, ka darba diena ir garāka. Uh, un līdz ar to eh, nav vajadzīgs tik daudz personāla. Taču mēs neuzskatām, ka nākotnē izaugsme dažās aģentūrās būtu jāfinansē no samazinājuma, no finansējuma samazinājuma citās aģentūrās. Tātad vienai piešķir vairāk, lai citai atņemtu. Aģentūram nepieciešams operatīvais finansējums, un es nedomāju, ka nevar rast kaut kāds ietaupījums vai ietaupījumu uz mērogu pamatu, piemēram, apvienojot aģentūras. Domāju, ka budžeta komiteja šādam piedāvājumam būtu visnotaļ atvērta, bet padom šajos gadījumos saka nē, jo te ir tas geogrāfiskais sadalījums, jo katra dalībvalsts grib paturēt savu aģentūru savā valstī. Ja aģentūras pieaugs, tad katra aģentūra jāskata atsevišķi uz tās nopelnu pamatu, gan attiecībā uz izaugsmi, gan uz samazinājumiem. Un e, vienu gadījumu gan es ņēmu vērā ekonomikas komiteja ir pieprasījusi vairāk naudas jaunu, saistībā ar jaunajām pilnvarām regulējošo finanšu pakalpojumu uh, jomā strādājušo aģentūru vajadzībām. Un viņi raduši iespēju samazināt dažas budžeta pozīcijas, uh, viņu pašu pārziņā tas attiec, piemēram, uz statistiku. Un es domāju, tas ir, tā ir pareiz pieeja. Jūs varat rast uh, vairāk līdzekļu no citām, citiem operatīviem izdevumiem. Tā mēs varam iekļaut ekonomikas komitejas vēlmes. Attiecībā uz izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas darbībām mēs redzam daudz vēlmes no atsevišķiem deputātiem, grupām, komitejām. Komisija uzskata, respektīvi tā ir paudzes viedokli par šiem pieprasījumiem, par to paldies komisijai. Es arī sacīju, kam mēs varētu izmantot ne tikai komisijas nostāju šajā jautājumā, bet eh, tas vismaz noder mums kā informācija pieņemot lēmumus. Ir diezgan daudz šādu izmēģinājumu projektu, jo tie ir saņēmuši zemu vērtējumu, jo viņas aptver esošās programmas. Tā kā mēs paskatīsimies detaļās un esam detalizēti arī pieņēmuši lēmumus, tikuši skaidrībā. Tagad es vedīšu sarunas ar politiskajām grupām, lai nonāktu pie tādas paketes ar izmēģinājumu projektiem un programmām, par kurām mēs varam vienoties, kas ir atbalstāmas esošos ierobežojumos. Tad mums ir arī daži, daži grozījumi ieņēmumu daļā, arī pat esmu dažus grozījumus veikus attiecībā uz pārpalikumu un prasot arī lielāku caurskatāmību attiecībā uz līdzekļiem, kas tiek piešķirts dalību valstīm, lai tās administrētu muitas uh, un citu nodevu iekasēšanai. Mums nepieciešama lielāka caurskatāmība, un es saprotu, ka mūsu priekšsēdētājs arī šajā komitejā rīkos debats par pašu resursu jautājumu. Protams, ka mainot resursu kategoriju, nemainās automātiski arī izdevuma kategorija. Tās ir divas atšķirīgas lietas mūsu sistēmā. Tālāk Vēl ir dažas pozīcijas ārpus daudzgadu finanšu schēmas, piemēram, rezerves ārkārtas gadījumiem. Mums jābūt iespējai izmantot šādas rezerves nākamgad Sīrijai, kur varētu būt ļoti li liela nepieciešamība to darīt, tā kā par to arī vajadzētu padomāt. Bet tas būtu tas pats galvenais stratēģijai, kuru mēs šobrīd apsveram, un es uzskatu, ka ir svarīgi pieturēties pie šādas stratēģijas attiecībā uz maksājumiem. Agrāk mēs to nedarījām, jo neuzskatījām, ka tā ir problēma, bet mēs šobrīd redzam, ka tā ir problēma. Jā, padome. Nevēlas nostādīt savienību vai drīzāk komisija tādā e, situācijā, ka tā spēja apmaksāt savus rēķinus. Paldies! Porteur, donc le rapporteur... Paldies, referentes kundzei. Tātad referenti mums piedāvā skaidru stratēģiju ar skaidriem mērķiem. Mums ir tā laime, ka mums priekšā ir budžeta ģenerāldirektors. Ja mēs labi saprotam pareizi saprotam, tad šodien komisija pieņēms 2014. gada budžeta labojumu, grozījumu vēsturi, ne? Žanžana kungs, vai jūs varētu mums sniegt kādu informāciju? Mēs esam gatavi jūs klausīt. Jā, paldies priekšstādāt. Komisija pieņems grozījumu vēsturi 2014. gada budžetam nākošu nedēļu. Šodien komisija pieņems grozījumu labotajam budžetam. Numur 6 tas attiec uz resursiem. Un jūs atcerēsieties, ka sastajā grozītajā budžetā bija paredzēts samazinājums ieņēmumiem um, pašu resursiem, tradicionāliem pašu resursiem. Tas ņem vērā uh, ieņēmums no soda sankcijām. Un no tehniskā viedokļa būt, būtu labi, ja š, par 0,7 miljardiem tiktu palielināts. Un tad par 10% samazinātu ieņēmums no muitas, jo eh, tas ataino lielāku krīzes negatīvo ietekmi un samazinājums uh, muitas uh, procentiem, ņemot vērā parastos hipotekāros kredītus. Mums bija jāpārskata šis labotais septītais budžets, tāpēc, ka pēdējā notikumu gaita, diemžēl, ir tikai apstiprinājusi Uh, ieņēmumu samazinājumu muitas jomā, un tā tad būs nepieciešams papildu ieņēmumu no citurienes, un te runa par 1,4 miljārdiem, ņemot vērā uh, arī soda summas 600 miljonu eiro apjomā. Tas jau šodien komisija ir zināms. Tas papildina ainu, kāda gaidām 2000, kāda ir 2013. gadā, un tad nākošu nedēļu jūs rīcībā būs pirmā labojuma vēstule 2014. gada budžeta projektam. Paldies! Nu- Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un būs arī uh, grozītā budžeta projekts 2A. Tātad tas būs 3,9 uh, miljardu apjomā. Varu jums apstiprināt, ka nākošais nedēļa komisija pieņems astoto uh, laboto budžetu vai arī uh, budžeta grozījumu 1 un katru, kā katru gadu gadām, gadē, gadām arī lauksimnības budžeta grozījuma vēsturi. Jā. Liels paldies. Sí, gracias, presidente. Manu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka var izteikties pietiekami īsi, jo referente ļoti detalizēti ieskicēja virzienu, kurā šīs sarunas iet. Mēs jau uzklausījām šo prezentāciju šorīt, bija arī debatas par parlamentu potenciālo stratēģiju. Un man jāsaka, ka lielākā daļa no sociāla demokrātu priekšlikumiem ir ņemti vērā. Referenti to ir izdarījuši savā jaunākajā tekstā. Mūsu arguments balstījās uz to, ka mums vajadzētu saglabāt šo 6% samazinājumu 2014. gada budžetā salīdzinot ar 2013. gadu. Mums vajadzētu izmantot pasākums un mehānismus budžetā, lai kompensētu šādus samazinājumus tajās kategorijās, kas ir prioritāras sociāldemokrātiem pamatā saistībā ar izaugsmi, inovāciju, darbvietu izveidi. Tālāk tādās kategorijās kā ārpolitika, attīstības sadarbība, kas vienmēr ir saņēmusi mazāk līdzekļu salīdzinot ar Eiropas Savienības vēlmēm kļūt par globālu spēlētāju. Un mēs esam iesnieguši ap 140 grozījumiem eh, šim budžetam, un Jensens kundze ir pieņēmusi lielāko daļu no, tos, no tiem saistībā tieši ar saistību sadaļu. Attiecībā uz maksājumu sadaļu, es domāju, mums ir nepieciešams debatas šajā komitejā, lai nonāktu pie stratēģijas, kā rīkoties turpmāk. Un izlēmtu, kā mēs rīkosimies sarunās ar padomi. Sociālistu priekšlikums ir izmantot maksimāli mūsu rīcībā esošos instrumentus, pamatā rezerves, kas ir vairāk vai mazāk jauns mehānisms, kas ļautu mums prasīt papildus 4 miljārdus maksājumos. Kāpēc mēs vēlamies eh, maksimāli izmantot šo līdzekli? Referenti jau sacīja, ka to arī apstiprinās visdrīzāk nākamajā trialogā ar padomu komisiju, ka mēs nonāksim pie situācijas, kad trūkst līdzekļi līdz pat gada beigām līdz 20 miljārdiem var pietrūkt rēķina apmaksai. Precīzi skaitļi nav, bet aptuvenēs varētu būt šie 20 miljārdi. Mums ir elastības instruments, kas īsti nav paredzēts maksājumiem, bet gan saistībām. Lai nu kā 20-25 miljārdu trūkums to neatrisinās ar 500 miljār, miljoniem. 4 miljārdi arī ir neadekvāts cipars, bet no tā mēs nevaram izvairīties. Tas ir vienīgais skaidrs, kas mums ir zināms, bet ar to mēs atrasim tikai piekto daļu no problēmas. Mums nav nekāda cita instrumenta, ko uh, izmantot. Un kā mēs jau pēdējos gados esam diskutējuši šeit komitejā, mums ir problēmas maksājuma sadaļā. Mēs esam vienmēr argumentējuši, ka Eiropas Savienībā ir jāmaksās rēķini, un mēs nevaram pieļaut iztrūkumu maksājumu sadaļā. Un tas attiec ne tikai uz reģioniem un pašvaldībām, bet arī uzņēmumiem, universitātēm. Viņi ir izmantojuši savus līdzekļus un gaida to atlīdzināšanu. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kad komisija nav spējīga samaksāt. Tāpat laikā mēs nevaram prasīt 20 miljārdus, jo mūsu rīcībā nav juridisko līdzekļu, lai to pamatot. Es domāju, mums jāprasa maksimums, kas ir pieļaujams saskaņā ar tiesību aktiem. 1 miljārdu vai 2 miljārdu prasīšana, kas būtu pieņemams skaitlis dažādām grupām atkarībā no eh, perspektīvas, nu tam īsti nav jēgas, jo vajadzīgi būs ap 20 miljārdiem. Mēs jau nevaram prasīt vienu tikai, tad mums jāprasa visi četri miljārdi. Tā ir nepieciešama konsekventa parlamenta nostāja, sākot sarunas ar padomu. Tātad, ar, tāpat kā ar saistībām, eh, mums ir vienots viedoklis, tur ir pāris lietas, kas vēl būtu jāuzlabo, jāpārunā, bet eh, es domāju, ka kopumā grupas spējas panākt vienošanos, bet maksājuma sadaļā es domāju, ka mums ir ļoti cītīgi jāpadomā par parlamentu stratēģiju, uzsākot sarunas. Mēs zinām, ka padome nevēlas maksāt. Tomēr parlamentam ir jāuzstāj, ka no juridiskā viedokļa Mums ir obligāti jāmaksā rēķini. Tātad neviena dalībvalsts vēl nav skaļi paudusi to, ka ir problēma un iztrūkums līdzekļos, bet katrā ziņā parlamentam ir jāuzstājas to, ka rēķini tiek apmaksāti. Nākamajā nedēļā tikšanās laikā ar komisiju un padomu mēs noskaidrosim, vai ir kāda oficiāla skaitļa pieejami, un tad varam sākt domāt par to, kā iziet no šīs situācijas. Bet Šeit ir runa par rēķinu apmaksu. Valstis apmaksā šos rēķins deficītu laikā, krīzes laikā. Līdz ar to mēs ne, ne tikai nepalīdzam viņiem atrisināt viņu problēmas, bet padziļinām tās. Es domāju, ka padomē ir jāsaprot, ka ir nepieciešams atrisināt šīs problēmas. Mēs nevaram palikt parādā dalību valstīm, uzņēmumiem, universitātēm 20 miljārdus. Es ceram, ka mēs nākamnedēļ panāksim vienošanos. Paldies, Artom Kungs, lūdzu. Collega Jensen, hartelijk dank eh, voor de samenvatting die u gegeven hebt. Ja, paldies kolēģei Jensenai par šo kopsavilkumu. Man bija divas piezīmes. Man radās iespējas, ka pieaug krāpniecības gadījumu struktūra fondos dalību valstīs. Katru gadu tiek konstatēta situācija ar šādu krāpšanos, un tas tiek konstatēts kā kaut kas ne, nepārāk smuki, un revīzijas palāta, manuprāt, strādā ļoti labi. Vajadzētu būt sākumā piesardzīgiem, nekā pēc tam brēkt, cik viss ir slikti. Ehm, protams, ka ir nepieciešams arī taupīt. Angļu sakām vārds eh, burtiski saka, ka labāk būt gudram iepriekš nekā pēc tam bēdīgam. Un uh, gan jūs, gan kolēģis Molders eh, saņems tad grozījums, lai uh, eh, taisies iesniegt grozījumu, kas samazinās šo caurskatāmību. Un to es īsti nesaprotu. Paldies, dārgais kolēģi. Anna Jensena lūdza izteikties, taču vai tas bija noslēguma vārdi vai kā? Jā, es vēlēs uzdot jautājumu komisijai. Jā, lūdzu. Uh, es vēlējos jautāt par budžeta grozījumu un šo frontloading, šo priekšapmaksu. Vai tas notiks? Attiecībā uz pētniecības programmām Erasmus un Kosmija. Jā, labi, paldies. Oui, ce que nous a dit M. Joan Jean. Nu, kā mums sacīja Joan Jean kungs, tātad grozījuma labojuma vēstule, kas ņem vērā frontloading, būtībā visus jaunos elementus, eh, kas tiek ieviest ar politisko vienošanos par daudzgad finanšu schēmu. Tātad tas būs nākošu nedēļu. Un tai pašā laikā eh, ir otrais grozītais budžets 2000. Eh, 13. gadam, kas būtībā ir astotais grozītais budžets. Görens Ferms, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man ir vairāk jautājumu, kurus eh, vēlētos uzdot. Vispirmām kārtām Jensens kundze pieminēja, ka jūs, komitejas priekšsēdētāji, varbūt varat mums sniegt pāris domas par to, ko darīt ar pašresursiem. Mani tas tiešām ļoti lielā mērā interesētu. Uh, jo esmu pārliecināts, ka mums kaut kas ir jādara ar pašresursiem, bet viegli tas nav, jo elastība mums nav dota liela, mums ir jāpieturās pie daudzgadu finansu schēmas dotajiem skaitļiem. Tātad, ja, mūs varētu, ja jūs varētu mūs nedaudz izgaismot šajā jomā, dikti priecātos. Un visbeidzot, divi jautājumi komisijai. Pirmais par eh, šīm al, par šo lietu kopiem tiesā par algām, ierēģu algām. Uh, Par kādiem skaitļiem mēs runājam? Vai mums ir jārunā tikai un vienīgi par 11. gada nesamaksāto algu indeksāciju, vai arī 13. gadā tas tiek maksāts, vai mēs varam to atsik, atlikt maksājumu uz 14. gadu, vai kāds varētu konkrētāk pateikt, kas notiek ar šīm algām. Ja ir jāmaksā 13. gadā algu indeksācija, tad tas būs milzīgs apgrūtinājums mūsu budžetam. Tas attiecās gan uz komisijas budžetu, gan arī uz Eiropas parlamenta budžetu, ja mums ir jāmaksā ierēģiem indeksācija. Mēs, e, protams, inflācija ir ārkārtīgi zema, bet ja mums ir vēl jāņem vērā alga izlīdzinājumi, tad tas būs grūti. Ceru, ka komisija mums varēs sniegt ieskatu šajā. Un visbeidzot, Vai ir zināms jau kas par to, cik maksā vēli apmaksāti projekti? Ja pareizi saprotu, ka mēs jau šobrīd esam nonākuši situācijā, kad mēs jau esam novēlot ar maksājumiem, bet cik tas maksā? Cik maksā novēlot maksājumu soda naudās? Protams, politiski būtu ļoti interesanti zināt šo procentuālo situāciju. Un, jā, paldies! Merci, uh, Göran. Paldies, Göran. Tūlīt pat atbildu jūsu uzdotājiem jautājumu par pašresursiem. Divas dažādas lietas, kas uh, vienu otru papildina, jo tām tas pats būtiskais mērķis. Pirmkārt, norisinās viedokļa apmaiņa jāņa starp trim institūcijām. Uh, par augstlīmeņa grupas izveidi. Šī grupa strādās pie Eiropas budžeta finansējuma sistēmas reformas. Jūs atceraties, ka šis ir ļoti svarīgais elements politiskajā kompromisā par daudzgadu finanšu schēmu. Ir paredzēts to izveidot uh, tuvākajās nedēļās. Augstā līmeņa grupas locekļi tiks iecerti no katrs no trim institūcijām, vienādā skaitā no katras, un tad visaugstākajā līmenī tri, trīs institūcijas apmainīsies viedokļiem par skaitu, par sastāvu, par darba kārtību, par darba grafiku un tā tālāk. Mūsu vizīte Viļņā mm, būs rīt, un tad mums būs iespēja šo uh, tēmatus kārt ir Lietuvas Republikas prezidenti Gribaus Skaites kundze, un viņai šie temati ir labi pazīstami, jo viņa ir bijusi budžeta komisāri. Un runājot par šo grupu, ko, um, kuras priekšstādātājs ir Šulca kungs, tad arī tiks pieņemts parlamenta lēmums par šo augstā līmeņa grupu. Un līdz tekus tam, es to varētu sacīt, lai uh, uzsvērt politisko spiedienu šīs grupas izveidē, augstā, grupa, augstā līmeņa grupas izveidē par pašu resursiem. Esmu ierosinājis, lai šogad pirmo reizi mums, mums komitejā un plenārsēdē būtu debats par budžeta ieņēmumu sadaļu. Kaut arī mēs zinām, ka budžeta ieņēmumu saistībā Eiropas parlamenta pilnvaras ir visnotaļ ierobežots. Darbi, ko esam veikuši daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Sārunas, kas mums ir bijušas eh, daudzgad finanšu schēmas ietvaros par pašu resursiem, ir ļāvuši mums saprast, ka ja mēs vēlamies, lai mūs kaut minimāli atbalstītu valdības, vismaz dažās dalībvalstīs tā ir problēma, no plašsaziņas līderu puses, no sabiedrības puses ir pienācis īstais brīdis iz, uh, publicēt to informāciju, kas visiem paliek nezināma līdz šim, ka būtībā tā sistēma, ka, uh, iemaksājumi saskaņā ar valsts eh, iekšzemes kopienākumu. Tātad, jo nabadzīgāk valsts, jo eh, ja, piemēram, ir kādas 12 bagātākās Eiropas Savienības valsti, tad tās maksā Eiropas Savienības budžetā proporcionāli mazāk nekā nabadzīgās valstis saskaņā uh, attiecībā uz viņu iekšzemes kopienākumu. Tātad ir jāpublicē šie skaitļi, jāparāda šī tabula, jāorganizē debates un jāizraisa intereses sabiedrības, sabiedrībā. Mums tas bija jādara jau agrāk, taču šī doma mums radās tad, kad mēs secinājām, ka valda milzīga, ka ir ļoti grūti pārliecināt dažas valdības, reformēt šo sistēmu, kas būtībā ir uh, nepareiza. Un tad mūsu referents, kurš šis aspekts ārkārtīgi interesē, mūsu referentei ir divas lomas. No vienas puses viņa ir referenta kopā ar Žanu Lukdēnu, par eh, pašu resursiem MFF ietvaros, tad tās gan finanšu schēmas, schēmas ietvaros, un tad viņi arī darbojas taisa diskusijas, kas mūs, mums pašiem ir interesantas. Tātad saistībā ar grozījumiem. Mēs paskatīsimies, kā politiski un juridiski parādās šie grozījumi, tad mēs redzēsim, vai citas grupas arī grib iesniegt grozījums. Jūs ļoti labi saprotat, ka Šī ideja galvenokārt ir pedagoģiski virzīta manā skatījumā. Nu, tā es to saprotu. Protams, kā koordinatoriem mūsu komitejas locekļiem var būt cits iespējas. Te vairāk ir runa par informēšanas izglītošanas operāciju nekā par diskusijām saistībā ar 2014. gadu budžetu. Mēs negribam vēl vairāk uh, sarežģītas šīs diskusijas, kas jau tā nebūs vienkārši. Labi, Elgars. Mūs, un tad arī mūsu draugiem no tautas partijas būs tiesības izteikties. Un tad lūkšu Žanžānu RV atbildēt uz jautājumu par komisiju. Paldies. So the very uh, general situation. Jā, šobrīd ir izveidojusies situācija, kā jau daudz kolēģi pieminēja, kas ir samērā ārkārtēja. Budžeta apjoms samazinās, un situācija būtu uzskatām par samērā kritisku. Mēs tiešām piedzīvojam budžeta samazinājumu absolūtos skaitļos, pie tam samazinājumu situācijā, kad mums būtu nepieciešams vairāk naudas. Es e, vēlētos parunāt par maksājumu stratēģiju un arī par to, kāpēc mēs neiestājamies par šo ideju tik cieši kā sociālisti. Mēs iestājamies par elastības, par elastības modeli, bet ja mēs vēlamies būt konsekventi, tad tur būs problēma, jo šis elastības instruments ir domāts tikai un vienīgi ārkārtas gadījumiem un nevis priekšapmaksai. Līdz ar to problēma patiesībā maksājums eh, ziņā tas neatrisinās. Uh, Iespējams, ka vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz padomi, lai tiktu izmainīts budžets un lai tiktu izmainīts arī daudzgadu finanšu schēmas ietvaros, jo vēlāk problēmas, kuras varbūt šķitīs atrasinātas šobrīd, nāks gaismā. Par eh, saistību jautājumiem. Tas, tā ir budžeta kategorija 1.4. Mēs nerunājam par priekšapmaksām, bet mēs vēlamies naudas palielināšanu uh, apvārsnes kosma un Erasmus. Arī Eiropas projekts platjoslas interneta nodrošināšanai attālajos reģionos šobrīd ir likts uz spēles. Un mēs vēlētos izmantot eh, tos elastības instrumentus, kuri ir pieejami. Bet eh, šobrīd elastība ir paredzēta 172 miljonu apmērā, un pēc mūsu domām tas nav pietiekami. <clears throat> Un tagad eh, pāris doma par citiem jautājumiem, īpaši budžeta kategorija 1B. Mēs iestājamies eh, par to, lai tiktu palielināts finansējums visnabadzīgākajiem, kā arī palielināt eh, finansējumu jauniešu nodarbinātībai, un vēlamies palielināt saistības uh, Otrajā budžeta kategorijā mums vēl ir jāvienojas par to, ko mēs pieprasīsim, bet eh, vispārējos vilcienos mēs vēlamies palielināt Rauku reģionu attīstībai atvēlētos līdzekļus. Trešā budžeta kategorija būs problēmas ar Frontex. Un, eh, kā jau šeit izskanēja, ir milzīgas problēmas ar veselu virkni projektu. Tas attiecās arī uz DSA un eh, mēs vēlētos palielināt finansējumu ārkārtas palīdzībai. Šeit vēlreiz būtu jāatkārto, ka ir problēmas ar algu neindeksēšanu un pat samazināšanu. Aģentūrās, par aģentūrām runājot, mēs piekrītam jūsu izteiktajam viedoklim, un tagad par ieņēmumiem. Šeit jau izskanēja, ka mums budžetā vajadzētu iepludināt vairāk soda naudu ieņēmumu, un ja mums tas izdotos, tas daudz ko atrasts. Jā, Dominika Rikē. Paldies, Helga Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, ka varu paust Eiropas tautas partijas viedokli par pašreizējo budžeta diskusiju situāciju. Runājot par maksājumiem, iepriekšējā runātāja ļoti labi, kas jau izteicās, es Eh, ļoti augstu vērtēju Annas eh, precizo eh, pašreizējā stāvokļa atainojumu un situācija savā veidā atkārtojas. No otras puses, mēs neparakstām šos, šo priekšlikumu. Eiropas tautas partijas izējas punkts ir tāds, ka mēs vēlamies doties līdz griezti un rezervēt elastības. Elastība, jo vēl taču arī ir ārkārtas situācija instruments contingency margin, un tos neizmantot. Kāpēc tos neizmantos, ņemot vērā pašreizējo situāciju? Ir divi apsvērumi. Pirmais, ka maksājumu problēma, kas atkārtojas, ir tādā līmenī, kas ir daudz. Uh, lielāks nekā šīs elastības instruments, un to arī Eders norādīja. Bet ir vēl cits apsvērums, ka šeit neizskanē, ka mēs izmantojam paši savus um, krājumus, jo mēs izmantojam mūsu līdzekļus maksājumiem ja mēs izmantosim elastības instrumentu vai arī rezerves instrumentu. Tad skaidrs, ka vairākums o, varētu arī ierobežot darbību. Padomē, tad mēs vienkārši esam spiest izmantot citus instrumentus. Man šķiet, tas jau to jau pirms manis teica, ka pareizāk ir runāt par maksājumu problēmu ar padomu, taču neizmantot mūsu pašu instrumentus, jā, tos es sauc par mūsu pašu instrumentiem, lai maksātu daļu no tā trūkuma, kas mums šā kā tā ir pārāk liels. Mēs nevēlamies uh, pār toties tālāk par griestiem, izmantot e, šos, šīs divas rezerves. Turklāt jāņem vērā, ka gaidāms vēlēšanas Eiropas parlamentā. Tam nav. Tā rīkoties nebūtu jēgas ne no vērtību sistēmu viedokļa, nedz arī, ne, nedz arī uh, no tā viedokļa, ka mēs taču beig beigās neko tā nepanāksim padomē. Taču runājot par saistībām, pastāv manā skatījumā labs pamats, lai panāktu vienošanos starp grupām. 1A mēs atbalstam frontloading ideju, kaut arī dažos gadījumos backloading ir acīm redzams piedāvājums. Taču mēs neatbalstam referentu, ka būtu jāizmanto komunikācijas um, kategorijas palielinājums, taču kas taču nav mūsu prioritāte. Mēs nevēlamies, ka šeit 200 miljoni figurē. Par 1B es domāju, mēs tāpat kā citi vēlamies ievērojam palielinājumu. Tas ir svarīgs politisks signāls. Ceram, ka tas izvērtīsies par reālu budžetu īstenību. Mm, tas arī ir svarīgi jauniešu nodarbinātībai. Runājot par divi, mūs ļoti uztrauc tiešo maksājumu Uh, piedāvājums tos pārnest uz otro pīlāru. Mums šķiet, ka tas ir lauksaimniekiem ļoti jūtīgs jautājums. Es domāju, ka jāuzklausa kompetentās komitejas viedoklis. Runājot par trešo nav nekādu īpašu komentāru. Un par ceturto kategoriju mēs saprotam bažas par to, ka ir liels kropļojums komisijas un padomas priekšlikumā, un to arī atzīs kompetentā komiteja Katrā ziņā es aicinātu, lai piedāvājums būtu mazliet virs tā, kas piedāvāts, jo pat 50 miljonu Palestīnai mēs zinām, pamatojoties uz publicēto ziņojumu, izraisīs debats mūsu parlamentā. Katrā ziņā mēs saprotam referentes un uh, grupu bāžas, taču runājot par maksājumiem, mūsu nostāja pēc tam atšķirīgi. Mēs domājam, ka šo trūkumu nevar risināt, eh, kaitējot mūsu pašu instrumentam. Varbūt eh, varētu apvienot gan referentes, gan eh, attiecīgās komitejas vēlmes. Paldies. Narāna Kokungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi. Vēlētos izteikt komentāru par eh, šeit jau izskanējušajiem momentiem. Vispirms vēlētos pateikties no sirds Jensens kundzei, kura ir veikusi ļoti pamatot un labu darbu. Un eh, piekrīt tam, ko tikko teica mūsu kolēģis. Bet eh, katru gadu mēs atrodamies vienā un tajā pašā situācijā kādā veidā nolemt par stratēģiju, kā izpildīt maksājumu apņemšanās, kuras esam apņēmušies jau pirms gadiem. Bet pirms mēs vienojamies par jau kādu stratēģiju, mums ir skaidri jāzina, kāda ir situācija. Un e, tas savukārt nozīmē, ka mums ir nepieciešams skaidri zināt to nesamaksāto rēķinu summas apjoms, kas vēl ir jāsamaksā. Jā, mēs dzirdam par miljardiem, bet eh, tas varētu būt eh, uz vienu vai uz otru pusi. Mēs nevaram rēķināt gaisā, mums ir nepieciešami konkrēti skaitļi. Tas ir svarīgi gan deputātiem, gan arī iedzīvotājiem. Šeit mums ir jārunā arī par caurskatāmību. Vēl bez tam mums eh, ir jānoskaidro situācija ar pašresursiem. Patiesībā tas ir viens no stūrakmeņiem. Eiropas Savienības budžeta ieņēmumos. Ja pašresursu situācija netiks eh, pamainīt un reformēt, tad mēs atradīsimies šajā situācijā atkal un atkal. Ir ļoti svarīgi, lai mēs ikvienam paskaidrotu, kādā veidā pašresursi tiek iegūti. Un eh, tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu atklātas diskusijas ar sabiedrību, izskaidrojot pilnīgi visiem, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams finansēt budžetu daž, no dažādākiem avotiem kā iepriekš, un jāizskaidro arī dažādās iespējas. Un tad iespējams, ka mēs nākotnē varēsim raudzīties jau nedaudz optimistiskāk kā šobrīd, jo šobrīd ir gandrīz neiespējami izskaidrot vienkāršajiem iedzīvotājiem, kādā veidā tiek finansēts fina, Eiropas Savienības budžets, nemaz nerunājot par tādām finansēm, uh, kā Lielbritānijas atpakaļmaksājumi vai kādā veidā tiek aprēķināti dažādi kalkulējumi. Es domāju, ka mums ir jāķers vērsim pie ragiem, un tas savukārt nozīmē, ka tiešām pamata pamatos ir jāpārskata Eiropas budžeta ieņēmumi. Tagad par maksājumiem. Arī šeit ir nepieciešama caurskatāmība un ir skaidri jāzina, cik daudz ir jāmaksā. Pirms lemjam par stratēģiju, mums ir jāzina, kāds ir status quo. Paldies, dārgais kolēģi. Es jau sācīju, ka mūsu apmeklējuši Šlesvikas Holšteinas delegācija, viņi ir Raimera Bēgas viesi, mēs viņus sveicam mūsu vidū, laipni lūgti, mūsu draugi no Šlesvīgas Holšteinas. Jums ir tā laime šeit ienākt tajā brīdī, kad norisinās visvarīgākās gada debates, proti debats par Eiropas Savienības 2014. gada budžetu kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi, kā finansē Eiropas Savienības politikas, kādas ir prioritātes. Mēs par to šodien spriežam un esam priecīgi par jūsu klātbūtni. Ģenerāldirektora kungs, vai jūs vēlties atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdev daži kolēģi, piemēram, Gerants Sven? Jā, paldies priekšsēdētē. Vispirms jautājumu, kurus uzdev Gerants Ferns, runājot par maksājumu aizkavē, aizkavēšanos. Mēs esam iestājušies par, par prioritāti izvirzījām tos maksājumus. Uh, maksājums tiem uh, saņēmējiem, kuru, uh, kuriem tie ir īpaši svarīgi. Tātad esam vēlāk. Tātad vēlāk maksāsim tos maksājumus, kuriem uh, nav kuriem saņēmējam, nav, kurš var gaidīt, vārdsakot, ir runa par dalību valstīm. Tātad nav īpašas izmaksas saistībā ar tiem saņēmējiem, kurus tātad aizsargāt Eiropas saimnības tiesības. Tātad papildu izmaksas saistībā ar kavēšanos nav. Tas skaidri jāsaka runājot par eh, Eiropas saimnības tiesas procedūru. Šodien mūsu rīcībā ir eh, tiesas ģenerāla advokāta spriedums par 2011. gada lietu. Tagad tiesai būs jānāk klajā ar galīgo spriedumu, ne tikai ar prejudicālo nolēmumu, un saskaņā ar mūsu e, rīcībā sošo informāciju šis spriedums gaidāms 3 līdz 6 mēnešu laikā. Tā tad e, lēmums diez vai tiks pieņems līdz gada beigām, un katrā ziņā tas attieksies tikai uz 2011. gadu. Ja būs e, jāsniedz piemaksa toreiz neizmaksātai algai, tad mm, visām institūcijām būs jāpiepūs, lai maksimālā līmenī samaksātu 2013. gada algas to iespējams varētu atvieglot, ņemot vērā daudzgada finanšu schēmas vienošanos par augu iesaldēšanu, pielāgoties 2013. gada. Tātad tā ir atpakaļējoša, tas ir atpakaļējošs labojums um, jūlijā, tātad pieaugums te nav gaidāms, un no budžeta viedokļa Mums tad ir tāda kā rezerve, protams, tā nebūs pietiekoši liela, un tad mums būs nepieciešama cita finansējuma avota. Atgādināšu vēlreiz, ka institūcijām būs kārtīgi jāizskata situācija, lai rastu finansējuma avotus. Tagad runājot par jautājumu, kāda ir summa neapmaksātajiem rēķiniem. Pāris trīs pāris lietas gribu par šo lietu sacīt. Pirmkārt, mūsu aplēses pamatojas uz uh, to informāciju, kas mums regulāri tiek sniegta no operatora puses, proti no dalību valstu puses, attiecībā uz tiem fondiem, kura tiek no vairākam pusēm pārvaldīti. Otrakārt, runājot par juridiski obligātajiem maksājumiem, kas jāveic līdz gada beigām, mūsu novērtējums ir tāds, ka ar 11 miljoniem eiro mums būtu jāspēj sekt vajadzības. Nevēlos jums šodien apgalvot, kaut ko stāstīt, kāda būs summa līdz gada beigām. Jūs taču zināt, ka katru gadu, gada beigās, lielā mērā palielinās eh, maksājuma pieprasījuma no dalībvalstu puses. Mēs esam saņēmuši dāz, dažus signālus no dalībvalstīm par to, kā šī summa varētu būt līdz gada beigām, taču tie ir tikai tādi kā signāli, eh, ir diezgan neprecīzi. Pagājušajā gadā mēs eh, mūsu starpā runājām par dalību valstu aplēsēm, tur bija piemēram X apjoms, arī pašu struktūru. Uh, Tad mēs saņēmām Y skaitli, kas bija lielāks par X skaitli, un tur tā, tas izvietojums, tā uzbūve bija pavisam citādi. Un tas e, bija saistīts ar dalībvalsts sākotnējiem ieguldījumiem. Gada beigās, kā vienmēr, būs e, neapmaksāto saistību summa, kas tiks pārnest uz nākošo gadu. Problēma ir Eh, kā zināt, cik liels būs šis eh, apjoms parasti 5 līdz 7 miljārdi. Pagājuši gadu eh, šī summa bija daudz lielāka, 14 līdz 16, 15 līdz 16 miljārdi. Tad kāda situācija būs šogad? Šodien es jums to vēl nevaru pateikt. Mums nepieciešama papildu informācija no Nacionālo administrāciju puses. Neskatoties uz to, jūs uh, šim tematam varat sekot, jo katru nedēļu mēs sagatavojam uh, aplēšu, maksājumu aplēšu tabulu un konkrētajiem prognozēm. Tas man bija pat labāk sakāms par uh, nesamaksāto rēķinu summām. Paldies priekšstādātājai. Paldies, turpin priekšstādātājs. Atgādināšu, ka nākošu nedēļu arī notiks šī trīsdaļējā sanāksme par maksājumiem, lai mazliet precizētu informāciju. Monika, man ir lūgus izteikties. Jā, attiecībā uz budžeta daļu, par kurā arī es esmu atbildīga, no ģenerāldirektora kunga vēlētos noskaitot precīzāk, kāds būs rīcība kāda būs procedūra, jo tagad ģenerāla advokāts skaidri un publiski ir paudis, kāda ir viņa nostāja, tad man liekas, ka iespējamība par to, ka kopienas tiesa decembrī varētu lēmt, ka uzvar komisija, nevis padome. Un tas nozīmē, ka mums jāgatavo maksājumi. Jūs tagad ļoti eleganti paudāt to, ka jūs vēlētos, lai daudz kas vēl notiktu nu, <clears throat> daudz kas notiktu vēl 13. gadā. Nu, ko jūs domājat ar šo vārdu notiktu? Vai būs kāds budžeta grozījums budžetā vai kaut, vai tas notiks ar kādu transferu palīdzību vai kā tas īsti būs? Jo 14. gadam mēs no padomes un citām iestādēm redzam pieaugumus, un samazinājumus, un ko tik vēl nē, un decembrī tad mēs pēkšņi uzzinātu, ka esam spiesti 14. gadā veikt šādas papildu maksājumus. Mums jāieplāno tad vēl no 2011. gada pieaugums, gan arī 2012. gada, un tas viss notika 14. gadā. Ja mums paveiksies, tad 2013. Eh, gadā vēl saņemsim šos uh, grozījumus un 11 un 12 gadu maksājumus veikt, bet ja padomas tālredzība nesniegsies tik tālu, tad mēs varētu ievērot piesardzīgi principu. Un jau finanšu krīzē mēs aicinām dalību valstīs iekļaut budžetā riskus, bet padome no mums plā, prasa plānot pretējo. Un parlamenta gadījumā šeit ir vairāk kā divciparu summa, kas ir jāizņem ārā no padomas budžeta. Un es gribētu zināt, vai potenciāli e, komisija piekrīt, ka to visu pēc tam veids ar nodokļu pārskaitīšanu. Tātad Tas tāds 11, 12, 13, 14 gadā tāda nulles eh, ma eh, papildu maksājuma. Tas tā nevar notikt. Es vēlos arī no kolēģiem noskaidrot. Vismaz attiecībā uz parlamentu un arī citām iestādēm mums vismaz vajadzētu daļu no budžeta, papildus budžeta iepalānot, lai nebūtu pilnīgi izgāšanās. Uh, Jo, ja vērtējums būs negatīvs, tad, eh, protams, labprāt atdosim naudu dalību valstīm atpakaļ. Nav tas nekas sarežģīts te visā. Bet, ja man 45 miljoni jau tā eh, pēkšņi ir jāpārdala no citām sadaļām, tas nemaz nebūs smieklīgi. Uh, Līdz ar to es vēlētos e, dzirdēt e, no komisijas, e, kas īsti bija domāts ar to, ka 13. gadā vēl kaut kas varētu notikt. Nu, kas tad ir šis notikt? Monika, vous trouvez. Jā, ģenerāla direktora kungs, Monika, jūs uzskata par pārāk elegantu, vai jūs varētu izteikties mazliet brutālāk? Paldies, priekšstādātāji. Vispirms 2014. gada budžets atbildot Homajēras kundzei. Mēs esam veidojis 2014. gada budžetu, iestrādājot administratīvos izdevumos to, ka varētu būt iespējams pozitīvs spriedums attiecībā ar 2011. un 2012. gada lietu padomi savu apsārumu dēļ pieņēma lēmumu šo summu apgriezt. Tātad tas vairs nav budžeta sarunu ietvaros. Tas, kā ģenerāla advokāts ir iestājies par labu prasītājam, uzskatāms par papildu argumentu parlamenta, lai tiktu atkal ieviesti, ieviestas tās saistības, kas tika apgrieztas. Runājot par 2013. gadu. Jā, 2011. gada lietas, uh, kad 2011. gada lietas spriedums būs pieejams, tad katrai institūcijai būs uh, jāskatās, kas ir tās kasēja, var atļauties izteikties vienkāršos vārdos. Tātad atkārtošu visumā vēl vietām atrodam daži papildu elementi par atbrīviem izdevumiem 12, 2013. gada budžetā. Ir vēl neizmantoti resursi, tātad Tās ir aplēsi saistībā ar 2013. gada indeksāciju, ar uh, atpakaļējošu datumu no jūlija, taču indeksācija nenotiks. Un tad atkārtošu, mums katrai institūcijai savā budžetā ir jāskatās, vai ir vēl kāda līdzekļi pieejama piektajā kategorijā. Un tad, ja papildu līdzekļi nav pieejami, tad būs jāatrod citi finansējuma avoti. Un tās būs sarežģīti, tāpēc, kā Otrais grozītais budžets un astotais grozītais budžets apēdīs visus pieejamos, visas pieejamās saistības līdz pat griestiem, tad būs jāatrod līdzekļi, lai finansētu šos papildu izdevumus. Taču daudz līdzekļu pieejumu vairs nav, ja nu vienīgi vēl elastības instruments. Tātad šī operācija būs sarežģīta no tehnisko līdzekļu un uh, darba grafika, jeb kalendāra viedokļa, jo tad, jā, tiesas spriedums tiek izziņots diezgan vēlu, tad ir arvien īsāks termiņš, lai pielāgotos grozītiem budžetām. Es eh, vēl nevaru izteikties pavisam precīzi, jo vēl nav visi dati pieejami par piekto kategoriju. Es domāju, ka Monika Homajēna sapratīs, ka tas ir tikai viens posms mūsu loģiskajā gājienā, un tad mēs redzēsim, kas konkrēti ir tiesas spriedumā. Jā, nu katru dienu nē, reizi nedēļā. Uh, atbildi komisijas pārstāvis uz komentāru no zāles, ko tūk nedzirdēja. Katrā ziņā mēs izmantojam līdzekļus maksimālā apjomā. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātājs, paldies, ģenerāldirektoru kungs. Un ļoti labi bija saņemt šādus precizējumus. Ja mēs nonākam tādā situācijā, nonāksim tādā situācijā, ka vienīgais personāla izdevumu finansēšanas līdzeklis būs elastības instruments, tad um, no budžeta pareizības viedokļa tā būs pilnīgi neticama situācija. Nu, tuvākajā laikā mēs to redzēsim. Paldies, Anna dodas prom, jauku ceļojumu, tikmēr. Esmu uzzinājusi, es to saku tiem personāla locekļiem, kas bija paredzējuši doties prū, dot uz Viļņu šovakarā Estonian Airlines lidojumu. Estonian Airlines vairs nepastāv, arī šis lidojums vairs nav gaidāms. Tā tad ir viena cita iespēja dodoties cauri Frankfurtei. Paskatīsimies, vai tas ir iespējams. Nu labi. Hmm. Mēs esam veiksmīgi ievērojuši diskusijām atvēloto laiku. Tagad pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta, kas ir iepazīstināšana ar pētījumu pašfinans, pašfinansētu aģentūru ieņēmumu ES budžets. Pētījumu veica Deluat birojs Un, ja man sniegtā informācija ir pareiza, tad Deloitte pārstāvs ir Ķerīvan Šubroks. Esiet sveicināti. Viņš mums pastāstīs. Viņam palīdzēs Matjos Sonjē, Ričards Hāči un Lionels Kapfs. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju jūsu vārdus, saka priekšstādātājs. Tāms un kungi, vārds jums. Thank you. Nav ieslēgts mikrofons runātājiem. As a Excuse me. Uh, we will give it 10 minutes to give you a short. Tātad uh, desmit minūtēs sniegšu īsu apskatu par šādu pētījumu par pilnībā pašfinansēto aģentūru darbību īs atgādinājums par pētījumu darb, aptvērumu. Tātad tika runāts par divām eh, aģentūrām, CPVO un OHIM. Šīm aģentūrām ir īpaša eh, rakstura lieluma, jo viņi visu savu budžetu saņem no maksājumiem, ko iekasē no lietotājiem un neko neprasa no ES budžeta. Un līdz ar to šī uh, aģentūrām arī netiek prasīta budžeta apstiprināšana. Tātad e, skatījām, kā šīs aģentūras nosaka maksājumu apjomu, tālāk, e, ko dara ar budžeta pārpalikumu, kas varētu rasties e, darbības rezultātā, un arī komentāru attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Sākšu ar pirmajām divām lietām, tātad uh, maksājumu apjomu noteikšanu un ko darīt ar pārpalikumiem. Tā tad ir noteikumi, kas attiecas uz šiem elementiem. Pirmkārt, jau saskaņā ar pamat regulējumu šīm aģentūrām. Aģentūra maksājumu apjomu var tik noteikti tādu līmeni, kas pieļauj nulles budžetu, kas nozīmē, ka vie, <clears throat> nav pārpalikumu un nav deficīta. Līdz ar to runa ir par to, ka aģentūrām nav plānots radīt e, darbības rezultātā pārpalikumu vai iztrūkumu budžetā. Šobrīd e, lēmumu par maksājumiem tiek pieņemt komitoloģijas procedūrā, to dara aģentūras e, uzraudzības padomu, iesaistot arī padomu un komisiju. Uh, Šobrīd nav juridisko normu pamatregulējumā par to, ko darīt ar budžeta pārpalikumu, ja tāds rodas. Paskatoties visus šos elementus, mēs tad skatāmies, kādas var būt potenciālās problēmas. Pirmais elements ir tāds, ka uh, pašreiz uh, CPVO un OHIM ir uzklājuši ievērojams uh, naudas rezerves. OHIM tas ir 500 miljārdi, CPVO 15 miljārdi. Līdz ar to OHIM var trīs gadus veikt savas darbības, un CPVO vienu gadu var veikt savu darbību. Līdz ar to varētu teikt, ka tas, kas tiek prasīts, neradīt pārpalikumu, pēdējos gados nav ievērots. Bet tāpat mēs redzam, ka tas, kā šīs, e, šī maksājuma tiek noteikti, dalību valstu pārstāvjiem ir ļoti svarīga loma maksājuma apjomu noteikšanā. Un varētu būt zināms bāžas, ka nevienmēr tiek ņemts vērā e, e, Eiropas intereses, bet arī dalību valstu intereses. Nav skaidri noteiktu noteikumu par to, kas būtu darāms, eh, ja rodas pārpalikums, līdz ar to ir eh, grūti atrast vienkāršu risinājumu šādām situācijām. Pārējuši varbūt pie galvenajiem principiem. Pirm, pirmkārt jau finanšu perspektīvu uh, šādām aģentūrām varētu pārskatīt ikgadēji, varētu tikt mainīts arī veids, kā nosaka maksājumus un aizstāt komitoloģijas procedūru ar citu pieeju, kurā Eiropas komisija noteikti maksājuma apjoms, kas eh, arī ir atļauts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tāpat būtu nepieciešams noteikti skaidrāks noteikums maksājuma apjomu noteikšanai, kā arī skaidrojuši principu par to, kas notiek un kā jārīkojas gadījumā, ja veidojas pārpalikums budžetā. Un kā mainīt maksājumus um, tādā apjomā, lai izvairītos no deficīta, bet neveidot pārpalikumu. Līdz ar to maksājuma regulēšanas un pielāgošanas procedūras varētu mainīt, ja atkārtoti veidojas pārpalikums budžetām. Tāpat varbūt varētu būt nepieciešams arī pārskatīt pārvaldes struktūras aģentūrās, lai varētu labāk pārstāvēt Eiropas, nevis nacionālās intereses. Tie būtu galvenie konstatējumi attiecībā uz šo tematu par maksājumu apjomiem un pārpalikumiem tālāk par pašfinansētu aģentūru budžeta izpildes apstiprināšanu. Šobrīd šī procedūra, ko veids parlaments, viņiem netiek piemērota. Un 2012. gadā ir starpiestāžu vienošanās bieži starp eh, komisiju, parlamentu un padomu, kas varētu būt kā risinājums, respektīvi veikt ziņošanu tātad sniegt papildu informāciju, nodrošināt caurskatāmību par maksājumu apjomu noteikšanu un budžeta pārpalikumiem. Tāpat varētu būt arī Eiropas parlamenta pieprasījumi vai rekomendācijas, kas būtu arī ne tikai no parlamenta, bet arī no padomas, kuras tad izvērtēt pēc būtības un skatīties, cik lielā mērā varētu būt nepieciešama turpmāk arī papildus pasākumu īstenošana Tas bija pavisam īsts ievads par eh, pašu galveno, ko konstatējām pētījumā. Très bien, merci, monsieur. Ļoti labi, paldies. Viss bija pavisam skaidri. Ok, ok, ok, très bien. Donc, euh... Labi, tad referents kundze, vai jūs vēlētos izteikties un tad jūta hauga? Jā, paldies. Eh, pavisam īsi priekšsarētāji. Manuprāt, pētījums ļoti skaidri mums parāda, ka lietas, kas šeit notiek, eh, īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos, ne tā, kā mēs to vēlētos. Paskaroties šobrīd uz eh, pamata ideju par to, ka nedrīkst veidot pārpalikums un nedrīkst būt iztrūkums, bet tāpat laikā tas tiek ignorēts un veidojās uh, pārpalikums, tad man interesē tādas lietas, ka šobrīd mēs uh, neizmantojam pilnībā iekšējā tirgus priekšrocības. Un šobrīd mēs vienkārši nevaram izmantot visas iespējas, ko dod iekšējais tirgus. Un pētījums, manuprāt, vismaz parāda, ka ir nepieciešams uzsākt politisko dialogu, kā to visu struktūrēt labākā veidā un kādus e, secinājumus mēs varam izdarīt no šī pētījuma, kas, ko varētu attiecināt uz citām aģentūrām. Tas nenozīmē, ka šīm aģentūrām jāgriež, e, ka citām aģentūrām jāgriež finansējums, bet šeit veidojas pārpalikums regulāri, un kam to izmantot, kā to mainīt, varbūt. Es domāju, ka jūs e, visi iepazīsties ar šīm e, pētījumu datiem, bet e, vajadzētu lemt, ko mēs daram ar to, ko mēs varam sasniegt un ko mēs kā Eiropas parlaments varam darīt, lai šo situāciju uzlabotu. Jo līdzsvarots budžets ir viena lieta, bet regulāri pārpalikumi vai regulāri deficīti ir kaut kas cits, tas nav pieņemami, tīpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi. Tas šobrīd arī viss. Paldies! Merci, Angelika. Paldies, Angelika. Jūtu lūdzu. Vielen dank. Jā, paldies. Man arī ļoti liederīgs liek šis pētījums. Protams, arī tāpēc, ka jūs, principā, apstiprinat mūsu viedokli, respektīvi mēs sakām, ka abas aģentūras nodrošina pakalpojumu uzņēmumiem. Abās aģentūrās ir tiesības iekasēt maksājumus no uzņēmumiem, bet uz, šie maksājumi jākasē tikai tik lielā apmērā, lai sevi finansētu, un, un ne vairāk. Un ideja, kas jau 2010. gadā radās padomē, ka aģentūras savus pārpalikums var atdot nacionālajām iestādēm, nacionālajā administrācijā, protams, pēc eh, kārtīgas izvērtēšanas un, un valdības jau sāka domāt, kā viņi sadalīs šos līdzekļus, tas ir absolūti nepieņemami. Aģentūra sniedz pakalpojums uzņēmumiem. Un viņi nedrīkst tikt šādā netiešā veidā uh, aplikt ar nodokļiem, uh, lai finansētu publisko administrāciju dalību valstīs. Līdz ar to jāskatās, ar kā mēs varam mainīt šo situāciju. Un ka iespējams varētu kādu automātisku mehānismu iestrādāt šajā maksājuma noteikšanas līmenī, kas pieaug, ja pietrūkst līdzekļu, vai samazinās, vai veidot kādu savādāku struktūru maksājumiem. Tā, manuprāt, ir ļoti laba ideja. Attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem Mums ļoti daudzos aspektos, vai tas EKA ķīmijas aģentūrā vai medicīnas aģentūrā, tur mums ir atšķirīgas, atšķirīgi maksājuma apjoma lieliem uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem vai pat nekādi maksājumi. Šīs maksas, kas tiek iekasētas ar tādu jauktu kalkulācijas ap, tā, aprēķinu, tiek nodrošināts. Tas man liekas tāds saprātīgs regulējums, bet ne jau tā kā tagad, ka Eiropas līmenī ar Eiropas pievienoto vērtību tiek iekasēts iekasē maksājumi, kas pēc tam nonāk dalību valsts publiskajā pārvaldē un saņ, tā teikt tiek netiešā veidā finansēti. E, tā kā vēlreiz paldies par šo ļoti labo, es teiktu, kopsavilkumu un par pētījumu kā tādu. Paldies! Eh, merci, Juta. Monika. Paldies, Juta. Monika Holmēra, lūdzu. Jā, es vēlētos atbalstīt Jutu Haugu tausts, kam ienāca prātā šai ideja, ka varētu būt iespēja iekasējot maksu Eiropas līmenī, pēc tam novirzīt šīs, eh, šos līdzekļus nacionālā līmenī valsts pārvaldes finansēšanai, nu tā ir nekaunīga inovācija, es teiktu tā. Tā, tā, tā tikai pieaug necaurskatāmība un līdzekļu sajaukšana. Tāpat laikā es arī konstatēju tieši no mazajiem vidējiem uzņēmumiem, ka maksājumi pēdējā laikā ir ievērojami pieauguši un radot arī nopietnas problēmas šiem uzņēmumiem. Un tāpat laikā mēs nonākam arī situācijā, kad aģentūras uh, personāli eh, nav spējīgi izskatīt saulēcīgi pieskatījums, bet līdzekļus, kas ir viņa rīcībā, viņi nevar tam izmantot. Nu, tad man ir tāds iespējas, ka kaut kas absolūti neracionāls, kas tur notiek, emocionāls drīzāk. Es labāk to redzētu racionālu risinājumu, loģisku, tā kā paldies eh, par šo pētījumu. Un es uzskatu, ka pirmkārt mums e, jāskatās, lai šie maksājumi nepieaugtu, otrkārt, lai MVU netraucētu varētu strādāt, un treškārt, ja maksas tiek iekasētas, tad adekvāti e, ir jāļauj to izmantot arī pašu personālam. Un ja rodas īpašas vajadzības, balstoties uz jaunu regulējumu, jauniem pienākumiem, ja pēkšņi eka 6000 uzņēmumi iesniedz pieteikumu, viņi paši jau nepazudīs un neizskatīsies. Un ja pienācīgā laikā tas netiek izdarīts, tas nozīmē, ka uzņēmumiem samazinās konkurētspējas līdz ar citiem uzņēmumiem pasaulē ar jaunajiem produktiem. Līdz ar to tam visam ir jūtamas sekas. Un visnotaļ liels atbalsts no mans būs jutai. Je vous remercie. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Vai citi jautājumi, kādi komentāri? Ne? Labi, vai gribat vēl nākt klajā ar uh, komentāru? Lūdzu. Uh, I think, I think basically the comments... Patiesībā šeit izskanējušie komentāri jau sasaucās ar tām rekomendācijām, un tiem secinājumiem, kuri bija šā pētījuma rezultātā jau publiskoti. Tā kā nezinu, kas man būtu vēl piebilstams. Ļoti labi. Paldies. Šis pētījums tiešām bija ļoti interesants. Kā jau to sacīja deputāti un eh, referenti. Uh, Mēs uzskatām, ka šī situācija ir ļoti savāda, ka ir pārpalikums un nav zināms, ko ar to iesākt. Un tad vēl arī šī visa pārvaldības problēma un jūsu analīze un rekomendācijas būs vērtīgs mūsu budžeta komiteja. Tātad liels paldies, jūs varat doties prom. Dargie kolēģi, tagad es aicinu uz mirkli pārtraukt mūsu darbu esam pārredzējuši balsot pēc pusdienu, pulksten 15. Es jums labprāt, es jūs labprāt aicinātu balsot 15, eh, jau tagad, taču tā kā kvoruma vēl šeit nav, vai ir vēl citi apmeklētāji, kas ierodas, un viņi piedalīsies sēdes pārtraukumā. <laughs> Ce sont également. Euh, Raimer, vai tie arī ir tavi viesi? Dann müssen wir Ihnen sagen, dass wir jetzt unterbrechen. <laughs> Die haben doch keine Kopfhörer auf. Mums viņam jāsaka, ka mēs savu darbu tagad pārtraucam. Nav arī. Ā, viņiem vēl nav uzliktas austiņas, viņi vēl nedzirdēs. Saka Juta Hauga. I think it, it's a, yeah. a bus full of yeah, uh, bus, uh, visitors yeah. and. Uh, Je salue les. Priekšsēdētājs, es jūs sveicu viesi mūsu pulkā. Jūs mani dzirdat? Vai jūs vāciski dzirdat tūkojumu? Tad sveicu Šlēsvigas Holšteinas viesus, kurus ir aicinājis Rēmers Böge. Laipni lūgti! Taču, diemžēl, jūs nākat tajā brīdī, kad mums uh, ir pārtraukums mūsu darbā. Mēs, protams, varētu turpināt darbu jūsu interesēs, taču rīta cēlienu mēs savā darbā jau esam pabeiguši. Tas bija veltīts svarīgam tematam, debatēm par 2014. gada Eiropas Savienības budžetu, kā Eiropas Savienības budžetu finansē, kam tas kalpo, kāds ir prioritāts, par to mums norisinājās debats šorīt. Uh, daži citi jūsu draugi šajā darba cēlienā varēja būt klāt, taču pat labam darbs tiek pārtraukts un um, pulksten 15. mēs atsāksim savu darbu, balsosim. Katrā ziņā paldies, ka esat mūs pagodinājuši ar savu klātbūtni, taču, diemžēl, jums nav iespējas piedalīties uh, budžeta komitejas pilnvērtīgā darbā. Tātad tagad uh, darbu pārtraucam un sāksim to pulksten 15.